Dāmas un kungi, pirmais darbkārtības jautājums šajā rītā ir padomas vispārējā budžeta projekta eh, prezentācija par 2010. gadu. Man ir liels un patiesas prieks sveicināt šeit Lindblāta kungu no padomas. Viņš ir Zviedrijas valsts sekretārs finanšu ministrijā. Un es tāpat arī sveicu mūsu parlamentā Šemets kungu, Agirda Šemets kungu, kas pārstāv Eiropas komisiju. Paldies jums, kungi, kas esat ieradušies agrāk rīt sundā kopā ar mums. Un došu jums, Lindvata kungs, vārdu. Uzstāties padomas vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Godātie parlamentārieši dāmas un kungi. Man ir liels gods un prieks tiešām būt šeit. Esmu ļoti pateicīgs, ka esmu devu šo iespēju. Un tā nu mūs tagad, mana iespēja jums pastāstīt par padomus nodomiem. Eiropa sastopas tātad ar lieliem sarežģījumiem. Ekonomiskā situācija nedaudz uzlabojas. Šķiet, ka lietas kļūst stabilākas, un katrā ziņā samazinās ekonomiskie riski. Tomēr mums priekšā ir vēl nopietni izaicinājumi. Arvien pieaug bezdarbs, pieaug valstu budžeta deficīti un parādi. Tas nozīmē, ka ilgtermiņā ir ārkārtīgi rūpīgi jāizvērtē tālākie budžeta, daudzgada budžeta plāni. Un Zviedrijas padome to visu apzinoties cenšas panākt iespējami līdzsvarotu budžetu. Mēs vēl turklāt redzam arī cits sarežģījumus un izaicinājumus, kā piemēram klimata pārmaiņas, kas arī tieši ietekmēs resursu izmantošanu. Tas nozīmē to, ka 2010. gadā budžeta plāns to visu ņem vērā. Un galvenos akcentus mēs liekam uz Eiropu pievienoto vērtību, lai mēs tiešām varētu arī iziet no ekonomikas krīzes. Ah, es saprotu, ka man bija jāpiecais kājās. Ļoti labi, tā arī darīšu. Tikai nedaudz vajadzēs saliekties, vai labi varu salasīt, kas man rakstīts dokumentām. Un ņemot vērā visu šo faunu, mēs tiešām esam vienbalsīgi sagatavojuši šo mm, desmitā gada budžeta pozīcijas, jeb kā nos principus. Mēs gribam tiešām nodrošināt līdzsvarotu budžetu, kas lielu vērību pievērš arī infrastruktūru tālāk attīstībai, zinātnē pētniecībai un lai tiešām kāpinātu Eiropas kopējo konkurētspēju un sabiedrību kopumā. Tie ir tie augstie mērķi. Ar mūsu budžeta priekšlikumu mēs arī tam tuvināmies. Ja mēs gribam nodrošināt ekonomisko izaugsmi, nodarbinātību, Tas nozīmē, ka mums ir jārīkojas ļoti piesardzīgi savā politikā arī. Mūsu galvenie akcenti ir izglītība, infrastruktūra un ienākumu atšķirību izlīdzināšana visā Eiropas Savienībā. Un to mēs nodrošinām ar šo līdzsvaroto budžetu. Tas līdzsvarots, bet reiz arī ļoti ambiciozs. Salīdzinot ar 2009. gadu, mums ir 1,9% pieaugums Un te ir galvenie kā iekļauti šādi apsvērumi. Budžetam ir jānodrošina finansēšanas iespējas visām prioritātēm, politiskām prioritātēm 2010. gadā. Eiropas Savienība ir jāspēj rēģēt ļoti izlemīgi uz jaunajiem izaicinājumiem, lai tiešām nodrošinātu šo Eiropas pievienoto vērtību. Budžeta disciplīna ir nozīmīga. Ja mēs to neievērojam, mēs nonākam nevēlamā situācijā. Ir ārkārtīgi svarīgi ievērot gan maksimālās robežas, vienlaikus nodrošinot zināmu elastību. Mūsu piedāvātais budžeta projekts paredz 180 miljonus dažādu maksājumu. Mēs esam paredzējuši arī saizinājumus uh, iepratiem komisijas izstrādātajam priekšlikumam. Mēs katrā ziņā gribam nodrošināt to, lai visas programmas tiktu īstenotas. Tie ir mūsu galvenie kriteriji, pēc kurā esam vadījušies. Tagad vēlos pievērsties atsevišķām kategorijām. Piemēram, 1A pētniecība un investīcijas, enerģētikas infrastruktūra. Šai kategorijai esam paredzējuši vairāk līdzekļu. Tālāk, ekonomiskas, ekonomikas izaugsmas programmas paredz 8% pieaugumu, un tas nozīmē ārkārtīgi nozīmīgu pieaugumu. Eiropas izaugsmas plāns, protams, vēl būs jāizdiskutē un jādetalizē visā rudenis gaitā. Tālāk. Kategorija 1b esam iekļāvuši Eiropas komisijas priekšlikumu tieši um, par šiem pozīcijām, bet esam samazinājuši kopējo maksājumu apjomu Un gribu vēlreiz uzsvērt, tas nozīmē, ka kopējais maksājuma pieaugums tomēr ir 3,4% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Mēs esam paredzējuši. Mm, otrajā nodaļā arī pieaugumu pa 4,9% attiecīgos maksājumu pieaugumos. Kategorija numur 3 Te ir zināmi e, e, korekcijas veids, tas sākotnējā komisijas priekšlikumā. Mēs paredzam vairāk līdzekļu imigrācijas jautājumiem, un tas nozīmē arī Frontex saņems vairāk. Tālāk ceturtā kategorija ir ārkārtīgi svarīga, ka mēs ievaram noteiktās maksimālās robežas. Eiropas padome nodrošina 310 miljonus pirmajā lasījumā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi šobrīd. Tālāk ir īpašā katastrofa palīdzība. Mēs esam atbalstījuši komisijas priekšlikumu, drošības politika, ārpolitika, tur mēs esam arī paredzējuši nelielu palielinājumu. Administratīvās izmaksas Nu, ekonomiskā situācija šobrīd nozīmē to, ka mums ir jāsamazina administratīvie izdevumi. Katrā ziņā mēs nedrīkstam pieļaut, ka administratīvās aparāts pieaug vairāk. Mm, katrā ziņā ir jānodrošina visas pamatfunkcijas, bet nav paredzēta neviena jauna aģentūra, un tās izveida 2010. gadā. Nav paredzēts. Uh, Jau iepriekš, pārskatot budžetu, mēs vienmēr norādījām, ka ir ļoti svarīgi vienoties par vajadzīgo līdzekļu apjomu. Tāpēc laikā mēs norādījām, ka mēs esam gatavi no savas puses arī iedziļināties privātā nekustamā īpašuma jomā. Un visbeidzot, es gribētu tiešām arī uzsvērt šo pozitīvo sadarbības kaisotni, konstruktīvo sadarbību ar Eiropas parlamentu, kas ir, manuprāt, vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt veselīgu budžetu. Paldies! Sekretāri ģenerāli. Uh. Paldies jums, valsts sekretār, par jūsu izsmeļošiem komentāriem. Mēs esam nolēmuši, ka um, ir mm, uzstāšanās laikā jāstāv kājās, jo parasti tas palīdz disciplinēt runātāju, kurš tad varbūt ātrāk nogurst un beidz runāt. Savādāk sēžot jau visi gribētu izteikties nesīgalgi. Tas tikai attiecinā tāds mazs komentārs, un paldies jums par izsmeļošo komentāru. E, un tagad vārds tiek dodots um, komisijas pārstāvim. Lūdzu, vārds jums. Mr. President, honorable members. Godētais priekšsēdētāji, godētie deputāti, dāmas un kungi, man ir ārkārtīgi liels prieks šodien izteikties uh, eh, jūsu priekšā. Es zinu, ka pirmie soļi šī attiecībā uz šī budžeta projektu un īpaši jūlija samierināšanās notika ļoti pozitīva atmosfērā, un es ceru, ka arī turpmākajās nedēļās varam strādāt pie šīs veiksmīgās sadarbības. Jau 2010. gada budžeta procedūrā mums vēl ir darbi darām, un arī vēl citi svarīgi risinām jautājumi attiecībā uz ekonomikas atvesļinošanās plānu otro fāzi. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai visas institūcijas cieši sadarbotos. Ņemot vērā esošo eh, situāciju, padoms pirmo lasījumu un 2010. gada budžeta projektu izveidi komisija atzīst, ka eh, padomas eh, izdevuma samazinājumi ir mazāki nekā iepriekšējās gados, bet ir arī visai lielas bažas, kuras mēs tomēr gribētu uzsvērt. Komisija nožēlo, ka par 1,8 miljardiem eiro padomu samazina maksājuma apropriācijas. Šis eh, samazinājums attiec galvenokārt uz 1A eh, un 1,4 izdevumu kategorijām, un tas arī at, atspoguļosies uz Eiropas Savienības starptautisko lomu un nodarbinātību. Šie samazinājumi, kā teikt, piedot tie attiecībā uz administratīvajiem atbalsta budžeta līnijām, pētniecībai un, e un aģentūrām. Šī izdevuma tiešām ir samazināti ievērojami. Ņemot vērā esošo situāciju, kāda saskars katra aģentūra, samazinājumi tikai dažiem izņēmumiem ir bijuši visai vispārīgi, neņemot vērā, kādas darbas un attīstības uh, ir paveikuši aģentūras savā darbā. Šie samazinājumi galvenokārt skārs programmu īstenošanu ārējās attiecībās un pētniecības nozarēs. Es ceru, ka sagatavojot savu pirmo lasījumu, Eiropas parlamenta mērķis būs uzlabot šo situāciju. Lai arī viens B eh, izdevuma kategorijā veikti samazinājumi ir nožēlojami, tad esmu pārliecināts, ka padome sniegs arī otro iespēju pārskatīt Um, arī maksājums, kas attiecas uz lauksaimniecību un komisijas uh, vēstulē, kā to iesniegs oktobra beigās. Mēs arī iesniegsim uh, izgrozījumu um, vēstuli izmaiņām 4. izdevuma kategorijai. 95 miljonu eiro uh, šiem apņemš maksājumiem un arī 60 miljonu eiro maksājuma apropriācijas palestiniešu atbalstam un gāzes sektoru atbalstam, kā arī ar iespējamiem tirsniecības nolīgumiem par padānu tirsniecību un attiecībā uz maksājumiem eh, banānu eh, piekāds valstīm un arī pārpildus 50 miljoni maksājumiem maksājumiem, lai varētu atbalstīt eh, attīst, attīstošās valstis un lai mēs varētu sasniegt mērķi Kopenhāgenā konferencē par klimata izmaiņām piektajā izdevuma kategorijā. Mēs arī ņemam vērā profesoriskās budžeta projekta paredzēto uh, izmaksu palielinājumu tikai par 0,5% salīdzinot ar 2009. gadu. Kādēļ prezidentūra pievērš šim punktam ir ļoti Žēl, kā padomu ir pārredzējusi vēl lielāku samazinājumu izmē, e, e, izdevumu samazinājumus komisijas administratīvajā budžetā. Un visbeidzot, es ceru, ka parlaments uh, uzlabos situāciju un esmu pārliecināts, ka mūsu sarunās starp trim uh, institūcijām sadarbība un sarunas būs konstruktīvas un ka mēs sasniegsim ļoti apmierinošu šī budžeta procedūras rezultātu. Paldies! Liels paldies! Tik priekšsēdētājs, paldies par komisijas nostājas prezentāciju. Pateicos jums, ka esat ievērojuši jums atvēlēto runas laiku. Šis ir tāds sākotnē, sākotnējā diskusija, par kuru mēs runāsim arī citās komitejās. Lielās debats notiks pēc vairākām nedēļām. Un tagad vārds tiek dots referentiem. Vispirms Laslo Surjan, lūdzu. Trīs minūtes. Eh, godātais priekšsēdētā kungs, godātais valsts sekretā kungs, godātais komisār. Es runāšu savā dzimtajā valodā. Es ceru, ka mēs esam Eiropa, kurā gan Eiropas parlamentā, gan arī visā sabiedrībā mēs nodrošinām galveno tiesību ievērošanu, un tas arī uh, Mm, dzimtās valodas lietošanu arī Slovākijā. Es ceru, ka finanšu krīzes situācijā mm, neteiksim visi tikai to, ka mēs kādā veidā mm, atkrītam atpakaļ ekonomiskā izaugsmē un pieaug bestarbs, bet galvenokārt tas nozīmē labu iespēju nodrošināt Eiropas Savienības budžeta reformu. Jau galu galā Eiropas budžets uh, un jautājums par šo tika sagatavots kā mūsu kopējā pozīcija jau februārī. Uh, un mēs ar lielām cerībām toreiz raugoties uz Eiropas padomi un komisiju, arī savos deklarācijos runājām par budžeta reformām. Tomēr tagad jāatzīst, ka tas, ka mēs skaisti toreiz uzrakstījām, nu nekur nav atspogļojies. Piedāvātais budžeta projekts nevienam nav apmierinošs. Dalībvalstīm tas nozīmē papildus slogu, un tas neatbilst augstiem mērķiem. Mums tiešām ir jādomā par to, ka mēs varam nodrošināt lielāku nodarbinātību un ekonomikas attīstību caur zinātnes attīstību. Mēs redzam, ka lauksaimniecība šobrīd ir nopietnā krīzē, īpaši piena sektors. Lielākais izdevuma daļa ir vērsta uz kohēzijas politiku, tomēr atšķirības starp reģioniem ar vienu palielinās, nevis samazinās. Eiropā izglītotie pētnieki strādā ārpus Eiropas Savienības robežām, un mēs cerējām, Krīze piedāvās jaunas iespējas, lai mēs tiešām pārstruktūrētu savu budžetu un sagatavotu to efektīvāku. Mēs cerējām, ka mēs nerunāsim tikai par konkrētiem noteikumiem, bet galā, galā tas jau vispār nav apšaudām, ka šie līdzekļi aizterē brīvi bez korupcijas sērgs. Uh, Bet ļoti svarīgi tiešām ir izvērtēt, kura programma dod lielāko pievienoto vērtību. Nu, lūk, ko mēs tādu varam darīt? Eiropas Savienībā, vismaz parlamentā, mēs varam mēģināt veidot tādu budžetu, kas ir skaidrs signāls visiem iedzīvotājiem. Un līdz ar to šos nozīmīgos postiņus mēs tiešām mm, paaugstināsim, lai paredzētu cilvēkiem pārvarēt krīzi. Mūsu izpratni par ekonomikas izaugsmu, to mēs atspūgļam savas grozījumos par ekonomikas izaugsmas stimulāciju, uh, Mēs pievērsīsim pamatot uzmanību arī klimata pārmaiņām. Mēs ceram, ka mēs runāsim nevis tikai par atsevišķām īpašām programmām, kas varbūt dažu miljardu apmēros ir vērstas uz krīzes nevēlamos seku izskaušanu, bet ka mēs panākam tiešām reālu palīdzību visiem, kas atrodas krīzes nevēlamā situācijā, lai nodrošinātu budžetu kā ļoti efektīvu instrumentu. Paldies! Paldies! Paldies Šurjana kungam! Un tālāk Vladimir Manka. Vážený pán štátny tajomník, vážený pán komisār. Godētais padoms pārstāv, godētais komisārkungs, es esmu pārliecināts, ka mēs visi varam vienoties par to, lai izstrādājot Eiropas parlamenta budžetu, mums ir galvenokārt jākoncentrējas uz mūsu galveno eh, uzdevumu mūsu likumdošanas darbu, kādu veids mūsu institūcija. Un Pārējie uzdevumi, kuriem nav nekādas saistības ar šo misiju, tam, tiem būtu jābūt izslēgtiem no budžeta. Budžeta uh, gala versija tiks uh, izstrādāta pēc šīs dienas samierināšanās sanāksmes un pateicos par politiskās grupas pārstāvjiem. Vakardien budžeta komitejas sanāksmē viņa atbalstīja priekšlikums eh, budžeta samazināšanā un efektīvākā finanšu resursu izmantošanā. Mēs vēl redzam trūkumus. Mēs nenodrošinām efektīvu finanšu pārvaldību, piemēram, attiecībā uz šīs ēkas Strasbūrā drošību. Kā jūs zināt, mēs šeit atrodamies četras dienas mēnesī. Un uh, līdz šim uh, šis, šī ēka tika apsargāta visu gadu un ir pieņemti nepieciešamie pasākumi, lai uh, samazinātu uh, izdevumus un tie tādējādi varētu ietaupīt vairākus miljonus eiro gadā, un tas pats arī, ko ir uh, identificējuši revīzijas palāta tulkošanas uh, jomā, ir plānošanas trūku, eh, plānošana nenotiek pietiekami efektīvi, progr programmēšana nenotiek efektīvi, institūcijas uh, nevienmēr sadarbojas arī e, šajā jomā, un tādējādi institūcija budžets, kuras mēs piedāvām 5%, pro, e, lai 5% e, tulkošanas budžets tiktu paredzēts rezervei, lai institūcijas varētu pierādīt, ka tās var izmantot esošās kapacitātes, un tādējādi mēs varētu ietaupīt apmēram 11 miljonus eiro, un tad ir mums šeit tāds kopējais kopsaucējs, mums nav uh, pietiekams neatkarīgais audits par to, kā tiek apsaimniekoti resursi un veikts darbs. Vakardien politiskajos grupās tika pausta vēlme uzlabot situāciju, un es ceru, ka tas nesīs augļus. Ēku budžets ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Agrāk institūcija nevienmēr darbosies efektīvi iegādājoties un izīrējot ēkas atbilstīgi revīzijas palātai, institūcijas nesadarbojas šajā jomā, tādēļ arī aicinājām Eiropas parlamenta administrāciju nākt klajā ar ilgtermiņa stratēģijas dokumentu par ēku politiku. Un to gribam izskatīt šeit pirmā lasījumā. Šeit parlamentā un arī citās institūcijās mums ir nepieciešama kopīga ēku politika, mums ir veik, nepieciešama veiksmīgāka sadarbība šajā jomā. Un uzsak, var uzteikt to, ka padomi to ir pieņēmuši šo jautājumu arī kā prioritāti. Paldies! E, Liels paldies Mankas kungam! Vārds budžeta komitejas priekšsēdētājam Alanam Lamasurkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu apsveikt Čemētas kungu par to, ka viņš eh, tika apstiprināts komisāra amatā, komisāra, kas atbildīgs par budžeta jautājumiem. Mēs esam pārliecināti, ka mums būs tikpat labas attiecības ar viņu, kā ar viņu priekšgājēju, un mēs viņam novēlam tikpat veiksmīgu politisko karjeru, kā gribēja skaitas kundzei. Priekšsēdētāji kungs, mēs šobrīd atrodamies pasaules krīzes situācijā, un mums ir šī te diplomātiskā un institucionālā neskaidrība arī pašā Eiropas Savienībā. Šādā mirklī budžeta komiteja mēģinās atrast kooperatīvu pieeju. Mūsu referents to jau ir pateicis, mēs nožēlojam to, ka padomi ir samazinājusi, veikusi samazinājumus padomas priekšlikumā, bet mēs saprotam, ka eh, dalībvalstu finanšu situācija neļauj piešķirt vairāk. 2010. gada budžetam, kā jau tas tika teikts, mums ir jāpanāk rezultāts, tas ir mūsu pienākums. Mums ir jācenšas pabeigt ekonomiskās atjaunošanas plānu. Un šie līdzekļi mums ir nepieciešami un tos nevar piešķirt citām, bet, bet tos eh, nevar piešķirt eh, atņemot tos citām prioritātēm, kuras izvirzīja parlaments un padome. Pēc 2010. gada parlaments vēlas uzsākt sadarbību ar visiem, visām iesaistītajām pusēm un pie trim nākotnes projektiem, trim tēmām. Vispirms jau, eh, ja viss notiks tā, kā mēs vēlamies īrijā, tad mums ir jāparedz eh, laika termiņš un eh, viss nepieciešamais, lai īstenot Lisabonas līgumu. Tālāk mums ir jāpārskata finanšu perspektīvas starposmā. Daudzgadu plāns, kas tika pieņems 2006. gada maijā, jāsaka šobrīd, kad ir bijusi krīze, kad mēs esam piedzīvojuši enerģijas uh, cenu pieaugumu un izēvielu pieaugumu, cenu pieaugumu, ir bijušas arī klimata pārmaiņas un bija te vēl ir jāpiebilst arī tas, ka ir izgāzusies Lisabonas stratēģija. Mums ir nepieciešama šobrīd tātad pilnīgi daudzgad plānu pārskatīšana. Un e, tas būs galvenais e, pirmais uzdevums jaunajai komisijai. Mēs zinājām jau pirms krīzes, ka neviena dalībvalsts nevēlas maksāt um, par Eiropas izdevumiem pēc krīzes neviens nevar to izdarīt. Un tātad e, šim te ekonomikas atjaunošanas plānam ir paredzēts tikai 3% no iekšzemes koprodukta. Mēs saprotam, cik šis, šī tēma ir sarežģīta. Uh, bet parlaments strādā jau četrus gadus kopā ar nacionālajiem parlamentiem un ir iespēja izvirzīt dažus priekšlikumus tam, kā mēs varētu strādāt turpmāk. Paldies! Liels paldies budžeta komitejas pārstāvim par šo uzstāšanos un tagad padoms vārdā. Vārds Lindblad kungam. Ja, tack så hemskt. Just det. Tack så hemskt mycket. Jag ska bli... bli, bli... Paldies. Paldies, es teikšos pavisam īsi. Mēs uzklausījām komisijas pārstāvu, tāpat arī parlamenta pārstāvis, kas mums teica, ka mums ir jāķers pie ļoti svarīgu jautājumu risināšanas šajā rudens sesijā, bet ir arī eh, citi jautājumi, kas nav mazāk svarīgi, bet kur risināšana varbūt nav tik sarežģīta. Mums vispirmām kārtām ir jāpievēršas ekonomiskās atjaunošanas plānam un tā finansēšanai. Un es uzskatu, ka mums ir pamats eh, pozitīvām cerībām. Es domāju, ka mums nav citas izvēles, kā tikai panākt veiksmīgu plānu īstenošanu. Protams, ka ir jādomā par rīcību īstermiņā, bet nevajadzētu aizmirst arī par ilgtermiņu. Un ilgtermiņā tieši klimata pārmaiņas, manuprāt, ir svarīgākā tēma. Paldies! Liels paldies! Valsts sekretāra kungām paldies visiem! Neaizmirstiet, ka šīs ir 2010. Eh, gada budžeta sākuma diskusijas. Un vēlos arī apsveikt komisāru kungu ar eh, viņu iecelšanu amatā. Komisāra kungs no, uh, jūs esat no Lietuvas, un manuprāt, jums būs lieliska karjera gan komisijā, gan arī ārpus tās arī uh, Eh, jūsu priekšgājēji tagad ir Lietuvas prezidenta. Paldies, dāmas un kungi, nākamais darba kārtības jautājums. Padomas un komisijas paziņojumi - imigrācija, Frontex aģentūras loma un valstu sadarbība. Un pirmais šī rīta runātājs padomas vadā Tobijas Bilsramkungs.